Protokols un eh, pieņemtie dokumenti ir eh, jums pieejami, vai ir kādi komentāri? Ja nē, tad protokols tiek uzskatīts par pieņemtu.